strādāt pie attīsti, attīstot mūsu strateģisko partnerību, priekšsēdētāji. Vēl viena atsauksme uz De Kaisers kundzes jautājumu, runājot par Akmāls Jēk Britu pilsoņa sodīšana ar nāvi. Mēs uzstājāmies pret to, un mums, mēs ļoti nožēlojam to faktu, ka Ķīna uh, nav ievērojusi atkārtotos Eiropas Savienības aicinājums eh, par to, lai šis nāvisots netiktu izpildīts. Paldies, komisārs kundze. Mums vēl ir jāizskata viens jautājums, kas ir darba kārtībā. Tāpēc lūdzu aicinu deputāts eh, klusām ieņemt vietas. Tagad uh, debatēsim par Filipīnām un par rezolūcijām. Pirmais būs Provēras kungs, divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente. E Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir uh, kļuvis par tādu skumju paradumu runāt par politiskajām slepavībām visā pasaulē, bet uh, mani uh, pārsteidz tiešām uh, tāds iecirdība, ar kādu 57 cilvēki tika nogalināti politiskā sanāksmē, kur uh, tie bija kāda politiskas kandidatūras atbalstītāji. Cilvēki tika uh, nogalināti un nevar saprast īsti, kāpēc šīs te masu slaktiņš nav izolēts gadījums šajā valstī. Gadiem ilgi šajā valstī ir eh, bijušas eh, sacēlšanās, piemēram, Mindano eh, reģionā vai provincē. Un mēs gribam, protams, paust līdzjūtību cietušiem, bet mums vajadzētu arī piedāvāt mūsu atbalstu Filipīnu valdībai. Vajadzētu mēģināt no Eiropas puses palīdzēt atrisināt šīs te pretrunas un uh, neļaut notikt šiem te uh, notikumiem, kur daudz cilvēku zaudē dzīvību. Paldies tagad Kastler kungam vienu minūtu. President. Priekšsēdētāja kungs, augstgodātie kungi, cienītās dāmas. 23. novembra noziegumi man gadu au ir melna tie uh, visā, visai uh, cilvēcei. Uh, runā par 57 nogalinātiem un izvarotām sievietēm. No nogalinātajiem 30 bija žurnālisti. Nekad nav vēl bijuši tik daudz žurnālistu vienā reizē nogalināti. Tādēļ no Eiropas parlamenta puses mums ir nepieciešams strikti nosodījumi vārdi, un šādi mēs runājam šajā. Um, rezolūcijā, bet kā tautas partija mēs vēlamies trīs atsevišķus balsojumus. Jo mēs vēlamies atbalstīt Filipīnu valdību cīņā pret teroru un tādēļ vēlamies uh, um, dažs punkts mīkstināt tādēļ. It īpaši F uh, apsvērumā vēlamies um, dalīto balsojumu. Otrkārt, otrajā punktā šo norādi uz uh, kavēšanos izmeklēšanā vēlamies norādīt. Tiek runāts par cilvēkiem, kas um, sēž uh, til, uh, Filipīnas cietumos bez uh, izvirzītas apsūdzības, un tāda ir seši arī tas nav pierā, pierādīts. Paldies tagad, Tanokungs. Šis milzu noziegums noteikti ir pelnījis mūsu nosodījumu. Tas parāda, cik lielā mērā nesodāmība ir dziļi iesakņojušies uh, Filipīnu reģionos. Uh, Tur ir dažādi iemesli. Tas, ka Filipīnas ir da daudzas salas, korupcija, nabadzība, islāma terorisms, ko atbalsta Alkaīda īpaši dienvidos. Uh, Šie noziegumi ir politiski motivēti, un tāpēc tas ir jāskata sociālā un politiskā vēsturiskā kontekstā. Mums nevajadzētu par zemu novērtēt Filipīnu valdības centienus veidot eh, demokrātijas kultūru, pārējot no diktatūras režīma. Mums nevajadzētu arī par zemu novērtēt eksistenciālos draudus, eh, kādi pastāv šajā valstī, kā tas destabilizē visu sabiedrību Uh, kas ir Filipīnas valsts, uh, mētiecīga palīdzība un iesaista varētu būt labākais veids, kā palīdzēt Filipīnām, kas ir valsts, kas lielā mērā atbalsta mūsu kopīgās uh, vērtības. Tādējādi viņi varētu tiesiskumu ievērst visos pārvaldības līmeņos. Paldies, Tānaka kungs, un tagad Tarabēla kungs, vienu minūtu. Priekšsēdā kungs, komisārs kungs, darbie kolēģi. Man bija iespēja Eiropas parlamentā tiksties ar Edīti Burgos kundzi. Uh, šī uh, filipīnieti, šo filipīnieti nolaupīja 2007. gadā Manilas uh, um, vienā no veikaliem. Tā ir meita kundzei, ar kur tikos, un viņiem nav nekādu ziņu par uh, savu meitu. Ļoti reti šādi noziegumi tiek uh, izmeklēti un vainīgie nosodīti. Mēs nosodam visas nolaupīšanas. Tas neatbilst um, demokrātiskai situācijai. Mēs nosodam arī 23. novembra noziegumus un vēlamies, lai situācija tiktu izmeklēta, kā arī Izmaila Munga datu apspiešanu jāizmeklē. Paldies! Paldies, tagad Tavārēša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Filipīnas pirms 20 gadiem bija liela cerība visai pasaulē, tad, kad eh, viņi uzsāka demokrātijas ceļu kas deva cerības cilvēkiem visā Āzi, Āzijā, ka varēs eh, tikt ievērotas cilvēku tiesības, studentu tiesības eh, un tautu tiesības un strādnieku tiesības un ka varēs būt brīvas vēlēšanas un demokrātija šajās valstīs. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka situācija Filipīnās eh, pasliktinās vēl tālāk. Uh, ir ļoti satraucošs signāls, ko esam saņēmuši no Filipīnām pēdējos gados. Ir uh, korupcija un tieši tiek vajāti cilvēktiesību pārkāpumi. Un tagad šis nesenais notikums, kur 57 cilvēki bija nogalināti. Tie bija cilvēki, kas uh, pārvadīja uh, vēlēšanu kandidātu. Viņi vienkārši tika noslapkavoti un uh, To izdarīja uh, cilvēki, kas ir saistīti ar klānu, kas um, dominē Mangidanao provinci. Gribētu pievērst jūsu uh, uzmanību tam, ka šajā slaktiņā tika nogalināti 30 žurnālisti, kas ir lielākais skaits žurnālisti, kas ir nogalināti vienā reizē. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas turpinās, ka par to neviens nezin. Mēs nedrīkstam pieļaut uh, Filipīnām doties tālāk pa šo ceļu. Um, Filipīnas joprojām ir būtiska valsts, ir uh, būtiska aizstāvēt demokrātiju tur, nosodīt šos notikumus un uh, jāizmeklē šie notikumi, kāda ir saistība ar prezidents ģimeni Un uh, ir tiešām Eiropai jāpievērš uzmanību tam, kas notiek šajā valstī. Paldies, Tavarešs kungs. Tagad pusotra minūte Lohbīlers kundzei lūdzu. Danke, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī steidzamā jautājuma izskatīšana ir 57 brutāla nogalināšana. Viņi pavadīja uh, politiķi, kas uh, kā kandidāte uh, bija reģistrējušies guverneru um, vēlēšanām. Uh, Mm, tie, kas veic šos, nogal, šos noziegumus, bija daļai arī vietējie policisti. Šī situācija ir raksturīga šādai politiski motivētai noziegumu veikšanai. Noziegumi parasti netiek uh, izsakot un atklāti. Valdība nav nekādu vēlmi parādījusi reaģēt Tikai uh, viens ierēdnis ir uh, izmeklēšanas rezultātā, pret viņu ir veikta krimināla vajāšana. Pilsoniskās sabiedrības vadošie, uh, vado, vadoņi un uh, reformētāji tiek uh, iebaidīti, nolaupīti, nogalināti. Politiskās diskusijas ir ierobežotas, un šādos apstākļos Filipīnas gatavojas vēlēšanām maijā. Ir jābažīs par to, ka būs vēl politiskas slepkavības tādēļ Absolūti steidzami ir tas, lai Filipīnas valdība efektīvi rīkotos, lai pārtraukt šādu situāciju, un priekšsētā kungs vēlos izteikt mutisku grozījumu pie paragrāfa 6. Möchten... To mēs vēlamies aizstāt ar to ensure. Izdarīt visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu, ka tie, kas ir uh, nolaupīti, tiktu drošībā nodot atpakaļ viņu ģimenes. Gracias, señora Lochbiller. Paldies, Lochbillers kundzei. Bien, pasamos eh, a los grupos. Tagad uh, politisko uh, grupu vārdā uzstāsies uh, runātāja Palēckis kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja vidējais Eiropietis uh, Eh, ka, ja viņam jāatbild uz jautājumu, kas notiek Filipīnās, tad eh, viņš droši vien vispār nevarētu atbildēt uz šādu jautājumu. Viņš teiktu, ka televīzijā neko nerāda un viss ir mierīgi, bet šīs te politiski motivētās slepkavības, šie slaktiņi, uh, ap, apglabāšana dzīviem un, un visādas citas uh, spīdzināšanas prakses. Tas ir ikdienas situācija Filipīnās. Nesen 57 cilvēki uh, tika nogalināti, viņu vidū puse bija žurnālisti, un tā ir milzīga uh, žurnālistu slepkavība, masu slepkavība. Mēs aicinām uh, Filipīnu valdību šos te brutālos noziegumus apturēt, likvidēt uh, militāros grupējumus un pārtraukt šo te nesodāmības klimatu. Tas ir īpaši svarīgi gatavojoties tuvojošamies vēlēšanām. Paldies, Palēckis kungs. Tagad uh, pārējie runātāji vienu minūte Geringerde Odenberg kundze. Kuja, paņi prievodničanci. Paldies, priekšsādātāji. Prezidentā un vienie, vietējās vēlēšanas, kas būs 10. maijā tuvojas, un tāpēc mums ir jāpieliek pūliņi, lai panāktu, ka šīs vēlēšanas būtu taisnīgas. Pirmais, kas ir jādara, būtu jāatrod eh, vainīgie šim te masu slaktiņam, par kuru mēs šodien runājam. Līdz šim vietējās tiesu iestādes eh, nav pietiekami aktīvi strādājuši, lai atrastu vainīgos ir pieļauts daudzas kļūdas eh, šajā procedūrā. Un tas nozīmē, ka vēl vairāk tiktu, tiek veicināta nesodāmība. Filipīnām vajadzētu arī vairāk darīt, lai efektīvi izmantotu tos līdzekļus, kurus Eiropas Savienība šai valstī sniedz. Šai naudai ir uh, īpašs mērķis, tā ir jāizlieto, lai veicinātu demokrātiju un tiesiskumu Filipīnās. Paldies! Gracias, senora Geringer! Paldies, Geringer Teodenbergs kundze. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras un atkal var dot vārdu tikai diviem. Pirmkārt, Romēras kungs lūdzu. Pavisam Jā, pavisam īsi. Es gribētu tikai teikt, ka ir jauns gads, jauns. Uh, Uh, līgums ir stājies spēkā, bet tās pašas uh, senās ļaunās tradīcijas valda. Kā parasti uh, steidzamie jautājumi netiek institucionāli aktīvi risināti. Tā mums pietrūks, lai mēs varētu reaģēt uz līdzīgiem notikumiem. Filipīnu gadījumā jāatgādina, ka tā nav situācija, kura ir tāds pašs saks kā Haiti, uh, Bet neskatoties uz to, katru gadu tūkstošiem pazūd, tiek nonāvēta, tā ir struktūra problēma un tā ir vajadzīgs struktūras risinājums. Mēs vienkārši nevaram reaģēt uz katru atsevišķo gadījumu, mums jārēģē uz faktiem. Tie ir cilvēktiesība aizstāvi un žurnālisti, ko tas skar. Mēs nedrīkstam noklusēt šādu attīstību, mums viennozīmīgi jārēģē. Paldies Ramēvis kungam. Un tagad nākošais Čarņecka kungs vienu minūti. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, dāmas un kungi. Eiropas Savienība aizstāv cilvēktiesības. Bet eh, tas neatiecas uz Spānijas prezidentūru vai padomi, jo viņi uh, šeit nav pārstāvēt. Mēs šeit runājam par cilvēktiesībām, par to aizstāvēšanu, bet padomas pārstāvji, prezidentūras pārstāvji šeit nav klāt. Tas ir skandāls, kur tad viņi ir. Tas ir nepieņemami. Filipīnas eh, ir kristiešu valsts ar kristīgo mantojumu, kas ir saistīta arī ar Eiropas kultūru. Un cilvēktiesības tur ir jāievēro, jo un mēs nevaram pieļaut cilvēktiesību pārkāpumus uh, šajā kontinentā. Mums ir jārunā skaļi, jāpauž sava solidaritāte visiem, kas cieš šajā valstī. Komisārs Kundze, tagad jums vārds. Priekšsādātāji, godātie deputāti, Es pārstāvu šeit komisiju un augsto komisāri. Šis te notikums 23. novembrī pagājuši gadu šis slaktiņš, kurā 57 cilvēki tika nogalināti, ir atkal parādījis cilvēktiesību problēmas Filipīnās, kas vienmēr ir bijušas aktuāls. Uh, notiek nolaupīšanas, nogalināšanas, slepkavības un uh, arī pagātnē vainīgie bieži vien netiek sod, netika sodīgi. Tagad valdība ir atrīkojusies un uh, um, pieņēmusi pasākums, lai sodītu pārkāpējus. Un tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi laust šo nesodāmības tradīciju. Tas ir ļoti būtiski priekšsēdētāja kungs. Valdība ir spērusi vairākus būtiskus soļus, lai stiprinātu cilvēktiesības. Prezidents Arojo administrācija ir atcēlus nāvis sodu un aicinājusi iekļaut cilvēktiesību nolīgumus uh, nesen pieņemtajā Āzijas hartā. Vēl viens mērķis, kas vēl ir jāsasniedz, ir jāpabē, jānoslēdz 40 uh, gadus ilgušais konflikts ar musulmaņu nemierniekiem, un tas ir ļoti būtiski. Šķiet, ka uh, ir cerība panākt progresu uh, šā gada laikā. Jāatzīst, ka šis slaktiņš uh, notika starp politiskajām ģimenēm, kas visas ir musulmaņu ģimenes, un tāpēc tas nav saistāms ar starpkopienu konfliktiem. Eiropas Savienībā ir stabils dialogs ar Filipīnu valdību kur abas puses apspriež plašu jautājumu loku, tā skaitā arī cilvēktiesības. Mēs eh, arī vedam sarunas par partnerattiecību un sadarbības nolīgumu, kur būs arī cilvēktiesības saistības. Mēs aktīvi atbalstām valdību tās centienos uzlabot cilvēktiesību ievērošanu. Kopā ar valdību mēs esam uh, uzsākuši uh, Eiropas Savienības Filipīnu tieslietu palīdzības misiju, un tas ir ļoti laicīgs pasākums, uh, kura mērķis ir veicināt uh, kapacitāšu veidošanu tieslietu iestādēs un um, uh, arī iesaistīt militārās personas, lai izmeklētu šādas uh, vārdarbīgas slepkavības un tiesātu vainīgos. Uh, Mēs arī izveidosim monitoringa struktūru, lai veicinātu uzticību. Šis pasākums tiks īstenots 18 mēnešus, bet to varēs arī vēl pagarināt. Tātad šī tiesu iestāžu atbalsta programma. Priekšstādātāja kungs ir svarīgi respektēt cilvēktiesības un to veicināt. Uh, Tur ir runa par starptautisko saistību ieviešanas novērošanu, pasākumi, kas eh, ir vērsti uz Romas statūtu ievērošanu. Eiropas Savienība palīdz arī Mindanao miera procesā, galvenokārt sniedzot atbalstu eh, sociāliem dienestiem un citiem pasākumiem. Bet, priekšsādātāja kungs, mēs esam gatavi darīt vairāk, ja šis process pavirzīsies uz priekšu. Paldies, tagad eh, noslēgsim šīs debatas. Dāmas un kungi, vai es lūdzu, lūdzu varētu lūgt jūs ieņemt vietas, jo mēs sāksim balsot. Un gribētu jums atgādināt, eh, Lohpīlers kundzei eh, neaizmirst iesniegt savu mutisko grozījumu pareizajā laikā, kad tas būs par, par to būs jābalso.